Nē. Nekādas iebildumas neredzu, tādēļ šis mandāts ir apstiprināts. Tālāk runājot par tiesību aktu parakstīšanu, tie ir akti, kas pieņemti saskaņā ar normālo likumdošanas procedūru. Kopīgi ar padomas priekšsēdētāju trešdien parakstīšu piecus likumdošanas aktus saskaņā ar 74. reglamenta pāntu. Jūs varēsiet iepazīties ar šo tiesību aktu nosaukumiem sanāksmes protokolā. No Tautas partijas, Sociāldemokrātu partijas, ALDE grupas esmu saņēmis ieteikumus kolēģi iecelt.